cieš no šī ilgā konflikta. Dank, Paldies, kolēģi Patočnieki. Tagad debatas ir eh, slēgtas. Ir eh, septiņi rezolūcija priekšlikumi, par kuriem mēs balsosim pēc debatēm. Nākamais jautājums ir vardarbības pastiprināšanās Meksikā. Mēs tagad eh, runāsim par autoru sniegumiem. Pirmais kolēģis jau ir Geja Atondo uz pusotru minūti. Sí. Senor presidente. Priekšēdētāja kungs, paldies. Es vēlos sākt ar to, ka Meksika ir uh, liela demokrātiska valsts. Tā ir demokrātija, kas ir attīstījusies soli pa solim pēdējo 20 gadu laikā. Tā ir valsts, kas ir draudzīga Eiropas Savienībai. Viņi ir mūsu draugi. Mums ir arī asociācijas norīkums ar šo valsti. Un Meksikā ir, viņi ļoti cīnās pret organizēto noziedzību un narkotiku tirzniecību. Bet šeit parlamentā mēs šodien runājam par Meksiku un cilvēktiesībām, jo vēl joprojām pastāv vardarbības izplatīšanās pret Meksikas iedzīvotājiem. Atkal un atkal tiek uh, pārkāpis cilvēktiesības. Politisko grupu vairākums eh, šeit parlamentā vēlas eh, rezolūciju, kas balstītos uz respektu, vienprātību, un Meksika tiek aicināta iet ceļu uz patiesu tiesisku valsti un uz pilnīgu demokrātiju, bet eh, vienlaikus tiek prasīts arī citas būtiskas lietas. Pirmkārt, lai būtu brīva prese, lai nebūtu žurnālisti, pret žurnālistiem vērstas represijas, lai tās asociācijas, kuras aizsargā cilvēktiesības, varētu brīvi strādāt. Tās ir apdraudētas. Turklāt vēl ir jāaizsargā sievietes pret vardarbību. Sievietes tiek arī noslapkavotas. Nedrīkst būt vardarbība no drošības spēku puses. Paldies. Eh, tālāk vārds eh, kolēģē Vēberskundzei uz divar pus minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, šajā nedēļā bija 8. marta starptautiskā sieviešu diena. Uh, Daudz plakātu šeit parlamentā ir visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās eh, par to, ka ir jāizbeidz vadarbība uz visiem laikiem pret sievietēm. Bet kāda izskatās situācija Meksikā? Tur tiešām ir liela vardarbība uh, pret sievietēm Meksikā. Tur ir vietējās iedzīvotājas, ieceļotājas, kas kļūst par upuriem. Un vardarbība izrāda pat varas iestādēm. Un Tā ir arī vardarbība mājās, seksuālā vardarbība, spīdzināšana. Tie ir uh, korupti policisti un arī organizētā noziedzība. Meksikas iestādes, vienmēr tiek teicis, ir neefektīvi cīnās pret šo parādību. Netiek uzlikti sodi. Mēs prasām no Meksikas valdības, lai tā beidzot vērstos pret šo nelikumību. Jo mēs redzam, ka gandrīz vai visas sieviešu slepkavības paliek tā arī neatklātas. Piemērs. Meksikas pilsētā pēdējos četros gados tikai 11% no visiem noziegumiem, kuru upuri bijušas sievietes, ir atklāti. Bija gan arī 700 sievietes, kas nogalinātas. Sievietes ir bieži vien nozieguma upuri. Tas vienkārši ir tiesiskuma trūkums Alkantara un Tereza Gonzālesa tika nosodītas uz 21 gadu, un viņas sēž jau 3 gadus cietumā nelielu nodarījumu dēļ, kamēr tajā pašā laikā policisti, ierēģi nav atklājuši nopietnas noziegumus. Tā ir tiesu vara, kas īstenībā nedarbojas Meksikas likumdevējiem ļoti ātri ir jāveic uzlabojumi. Ir jāatrod iespējas, kā sievietes var tiesiskā ceļā iesniegt uh, sūdzības, kā viņas var cīnīties tiesiskā ceļā, īpaši gadījumos, kad viņas ir upuri, vai šeit būtu runa par uh, vardarbību mājās Ma, tās vardarbība mājās Meksikas tiesiskajā sistēmā neskaitās nodarījums. Ņemot vērā daudzos upurus, tas ir ļoti būtiski. Nākamais runātājs Bīlankungs uz vienu minūti. Prieksēdētāja kungs. Jau daudzas gadas Meksikas varas iestādes ir izvedušas eh, asiņainu karu pret eh, narkotiku karteļiem. Uh, Runiet par daudziem tūkstošiem karēvi, kur ir iesaistīti narkotika tirgoņu apkarošanā, un bieži vien šīs cīņas ir bijušas valdībai par labu. Runa iet par 23 tūkstošu hektāru iznīcināšanu, kurā tika audzētas opija magonis. Runiet par nelegālām laboratorijām un par daudziem tūkstošiem cilvēku, kur ir iesaistīti narkotiku tirgošanā un pārvadāšanā. Atcerēsimies, ka narkotiku karteļi katru gadu gūst miljoniem dolāru ieņēmumus un ka Meksikas varas iestādes mēģina cīnīties pret to, bet šie karteļi ar miljoniem dolāru mēģina piekukuļot gan varas iestādes, gan policistus. 2006. gadā 1500 cilvēku zaudēja savas dzīvības šajos gados, un visbīstamāk piemeklēti ir tieši žurnālisti. Jorge Martines un Valentīna Espinosa, visi ir tikuši nogalināti. Paldies, Bielen kungs, nākamais runātājs vienu minūti, visas asjēvā. Gracias, señor presidente, señorías, en México. Dāmas un kungi, Meksikā ir ļoti smaga problēma, proti tirniecība ar narkotikām, un tā savukārt izraisa vardarbību. Prozi prezidents e, Kalderons ļoti izlēmīgi cīnās ar šo problēmu, un e, darbā tiek laista arī armija, daudz cilvēku tiek likti cietumos, tiek uh, iznīcināti um, opija magoņu lauki un veikti citi pasākumi. Ir vērojami cilvēktiesību pārkāpumi, un tāpēc tiek īstenota tieslietu reforma, lai uh, panāktu lielāku caurskatāmību un cilvēku tiesības tiktu ievērotas labāk. Mums ir jāsolidarizējas ar Meksiku tās cīņā pret narkotiku tirzniecību un jāatbalsta kal prezidents Kalderons uh, viņa centienos ierobežot vardarbību. Paldies! Tagad lūdzu Veržjā kundze viena minūte. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi! Kopš 2007. gada Meksikā cilvēktiesību pārskāpumi ir um, kļuvuši arvien nu, daudz skaitlīgāki. Un mēs redzam, ka tieši narkokarteļu cīņas uh, ap Čivavas pilsētu un tajā izraisa vislielāko uh, vardarbību. Turklāt um, tiek izmantota armija, lai ierobežotu um, vardarbību. Um, šajās cīņās cieši policisti, tiek iesaistītas um, nevalstiskās organizācijas, ļoti cieši sievietes un uh, Eh, ir vairāki gadījumi, kad žurnālisti ir tikuši noslepkavoti un 2006. gadā veikto noziegumu nodarītāji joprojām nav atrasti un aizturēti. Iestā, Meksikas iestāžu darbinieki arvien biežāk iesaistās šajos noziegumos. Paldies tagad Lohbīleres kundze. Uh, Paldies, priekšēdētāji! Meksikā uz atklātās vietās uz ielām var pat uh, redzēt, ka notiek noziegumi, un tieši ziemeļos arvien biežāk tiek nogalinātas sievietes. Šo problēmu jau sauc par feminicīdu. Uh, notiek ļoti rupji cilvēku tiesību pārkāpumi, un šķiet, ka Meksikas valdība vai nespēja vai nevēlas nekādā veidā novērst šos nodarījumus. Un uh, attaisnošanās ar narkokarteļu sastarpējiem kariņiem, tas nav attaisnojums, vai lai attaisnotu, ka pietrūkst uh, efektīvas valsts politikas. Ir vairāki iemesli, kāpēc vardarbība Meksikā pieaug un arvien vairāk vardarbībā iesaistās militārais personāls, turklāt veicina vardarbības izplatīšanos, bet par to plašsaziņas līdzekļi Meksikā klusē. Turklāt šeit pastāv arī korupcija un iesaistīto personu klusēšana tiek nopirkta. Ņemot vērā ārkārtīgi smagos cilvēku tiesību pārkāpums, Eiropas Savienībai nevajadzētu turpināt sadarbību <clears throat> ekonomikas jomā ar Meksiku, kamēr situācija nav uzlabojusies. Paldies! Tagad lūdzu Tautas partijas politiskās grupas vārdā Prēdas kungs minūte eskaladarea violențelor. Priekšsēdētāja kungs, vardarbības sāzināšanās Meksikas pavalstīs tuvu Amerikas Savienoto valstu robežai ir ļoti bīstama. Pēdējos mēnešos mēs esam redzējuši, ka varas iestādes mēģina apspiest narkokarteļu karu, uh, ar eh, asiņainu vardarbību. Cīņa pret narkotikām ir dubultojusies, jo cīnās gan paši narkokartē savā starpā, gan valstiestādes pret viņiem. Meksika jau ir kļuvusi par borderline gadījumu. Meksika pierāda, ka ir nepieciešama ārkārtīgi strikti pasākumi pret narkokarteļiem, ja Meksika vēlas nodrošināt savas valsts integritāti un drošību. Mēs atbalstam Meksikas valsts centienus izskaust kriminalitāti un uzlabot civiliedzīvotāju situāciju. Vienlaicīgi mums ir jāsaprot, ka Meksikas varas iestādēm viegli neklājas. Viņiem arī ir jāievēro tiesiskums. Paldies! Paldies, Prēdas kungs! Nākamais uz vienu minūti, kolēģi komisijas kundze. Nu Prieksēdētāja kungs! Tas, kas šobrīd notiek Meksikā, ciešā mērā ir saistīts ar narkokarteļiem, kā arī ar to nabadzību un izstumtību, kas Meksikā valda un ir valdījusi jau ilgi. To ir stiprinājusi arī ek ekonomiskā krīze. Mēs eh, vēlamies iestāties par narkokorteļu cīņas pārtraukšanu. Ir šokējoši lasīt un dzirdēt par to, kas tur notiek. Narkokarteļu galvaspilsēta ir Horesa, un tajā cilvēku tiesības nepastāv kā tādas. Žurnālisti tiek nogalināti, un neviens par viņiem neiestājas. Protams, ka mēs vēlamies atbalstīt visus tos, kas cīnās par cilvēktiesību ievērošanu. Ir jāiestājas arī par tiesisku valsti, un tomēr Meksikā cilvēktiesības nav. Paldies, kolēģi, Komešas kundze. Nākamais kolēģis uz vienu minūti, eh, kolēģis Černiecka kungs. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātās dāmas un kungi. Es eh, tikko dzirdēju ka kāds deputāts teica, ka mums nevajadzētu parakstīt eh, savstarpējās sadarbības nolīgumu ar Meksiku. Ko tas nozīmē? Piemēram, mēs ar aplausiem sagaidījām Meksikas prezidentu, un mēs eh, aplaudējām, kad viņš cīnījās pret narkokarteļiem un mafiju. Un tagad, vai tiešām viss tas ir jāpaslauka zem paklāja un jāpasaka, ka tur nav cilvēktiesības? Kāpēc mēs tagad runājam tikai un vienīgi par problēmām? Vai tiešām ir tā, ka Meksikā ir tikai un vienīgi cilvēktiesība pārkāpumi? Mums ir jāsaprot, ka tā ir valsts, kura gadu desmitiem ir cīnījusies pret organizēto noziedzību. Un šobrīd Meksikas republikas prezidents ir izsludinājis karu pret narkokartaļiem, un mums tas ir jāatbalsta, nu, vismaz jāpieņem. Runājot par cietušajiem, vajadzētu atcerēties, ka mēs nedrīkstam apskatīt diskrimināciju. Kijāsnieks. Paldies kolēģim Černiecku kungām. Nākamais kolēģis Tavares kungs uz vienu minūti. Godātie kolēģi, šeit priekšpusdienā notika tas, ka notika uzbrukums eh, arotbiedrību aktīvistiem, un to izdarīja policisti. Tas nozīmē, ka uh, tuvākajās nedēļās būs vispārējais streiks. Mēs to esam redzējuši Eiropā. Katrā ziņā situācija pie mums ir šokējoša, un kā tad mēs varam iestāties par cilvēktiesību aizsardzību citur? Meksikā nav arotbiedrība brīvība. Mēs iestājamies pret narkokarteļiem, bet varas iestādes apspriež arī brīvību izpausmas no arotbiedrību puses. Katrā ziņā situācija Meksikā ir neefektīva, tiesiska valsts tur nepastāv. Vai tur ir demokrātija? Diez vai, ja tādas lietas notiek. Mums vajadzētu pamudināt Meksikas valdību darboties efektīvāk. Šobrīd cīņa pret narkokarteļiem ir stipri neefektīva, un vienlaicīgi ir jāņem vērā arī arotbiedrību darbību un darba ņēmēju darbību. Paldies, saka priekšsēdētē kungs, un tagad es dodu vārdu Korholkungai vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos atbalstīt eh, šo eh, rezolūciju. Vispirms mēs esam dzirdējuši, ka burtiski šā gada pēdējā pusē ir pieaugusi vardarbība Meksikā un narkokarteļi arī izvērš uh, izvērš eh, aktīvu vardarbību un cietuši ir tūkstošiem cilvēku. Īpaši cietuši ir pavalsts pie ASV valdības. Un eh, mums ir jāatbalsta arī sadarbība ar politiku. Šī stratēģija, politikas stratēģija ir saņēmuši ārkārtīgi daudz kritikas, jo liela daļa karteļu darbības izraisa uh, problēmas. Meksikai ir nepieciešama parādība, pa palīdzība. No otras puses vēlētos atbalstīt šos, eh, šo rezolūciju, es vēlētos iestāties pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Meksikā ir jāatrisina arī nabadzības problēma. Kad eh, cīņa ir par cilvēktiesībām, tad mums ir jāatbalsta tie, kur to dara Meksikā. Protams, ka narkoteļu apkarošana ir saistīta arī ar eh, to, kad maijā notiks Eiropas Savienības un Meksikas samits, kurā mēs arī runāsim par šiem jautājumiem. Lūdzu, Tikau kundze. Paldies, priekšēdētāji. Um, Meksikas valdībai ir jāiesaistās cīņā pret narkotiku tirzniecību, ievērojot cilvēktiesības un tiesiskumu. Un mēs redzam, ka bojā iet ar vien vairāk cilvēku, un Juarese ir viena, 2009. gadā viena no desmit pilsētām, kurā ir visbīstamāk uzturēties un dzīvot. 2009. gadā vairāk nekā 7000 cilvēku Meksikā gāja bojā. Turklāt jaunie cilvēki un sievietes ir tie, kas visvairāk cieš šajos cīniņos un konfliktos. Un iemesli ir gan izglītības trūkums, gan nabadzība, gan arī plašā narkotiku lietošana. 7,5 miljoniem uh, bērnu jauniešu nav iespēja izmantot vai nav iespējas mācīties un iegūt izglītību. Uh, ir nepieciešams konsolidēt centienus, lai uzlabotu politisko, sociālo un ekonomisko drošību. Paldies! Paldies tikau kundze, tagad lūdzu Poselta kungs. Priekšsēdētāja kungs, mēs bieži runājam par diktatūrām šeit, bet Meksika ir demokrātiska valsts, mēs runājam par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, bet arī šis nav jautājums, kas ir galvenais Meksikā. Uh, šī lielā demokrātiskā valsts, kas ir mums, mūsu strateģiskais partneris, jau gadu desmitus cieš no smagas slimības un ir jāatrod pareizais ārstēšanas veids, pareizā terapija. Un tas nenozīmē, ka jebkura terapija ir gana laba, bet es uzskatu, ka šī rezolūcija tieši tāpēc ir tik nozīmīga ka tā paredz, ka mēs izmantojasim mūsu rīcībā esošos finanšu instrumentus, lai stimulētu Meksikas valdību stiprināt valsts organizācijas un struktūras to cīņā pret terorismu, pret nesodāmību, bet mēs nevaram to panākt, ja mēs iesaldēsim savas uh, attiecības vai uh, sakarus. Gluži otrādi. Paldies, pusotkungs, tagad lūdzu brīvais mikrofons. Lūdzu, pirmais runātājs. Paldies, priekšēdētāji. Ņemot vērā arvien vairāk izplatošos vardarbību Meksikā, iestādes Meksikā ir veikušas uh, ievērojams pasākumus, lai risinātu šo sarežģīto situāciju. Es atbalstu arī prezidentu Kāderonu ciņā pret uh, narkotiku izniecību. Tā ir ļoti Tas ļoti liels apdraudējums, kas attiecas uz visiem, un mums ir jāatbalsta iestādes Meksikā. Pēdējos desmit gados Meksikā ir uh, noticis ļoti pozitīvs modernizācijas process, un prezidents atbalsta to pilnībā. Meksikā Meksika uzņēmusies lielāku atbildību starptautiskā līmenī un aktīvi piedalās, piemēram, arī apvienoties nācijās. Es parlamentā vienmēr ar savām uh, savā rīcībā esošajām iespējām esmu darījis visu, lai varētu tikt atriests strateģisks risinājums attiecībās ar Meksiku. 2008. gadā mums tas ir izdevies. Es ceru, ka samits Madridē varēs izvirsīt uh, augstus mērķus. Daudz kaut ko mēs varam darīt gan divpusēji, gan arī daudzpusējā līmenī, lai cīnītos pret narkotiku tirniecību un citu veidu organizēto noziedzību. Paldies! kolēģim Milānam Monam noslēgumā brīvam mikrofonu procedūrā vārds kolēģim Tenokungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Meksika vienmēr ir bijusi viena no eh, nelegālo narkotiku ievedējām Amerikas Savienotajās valstīs. Tāpēc mums vienmēr ir pārsteigusi tā vardarbība, kas tur valda, bet tā ir saistīta ar narko, narko, narkoteļiem. Narko Meksikā ir 100 miljoni iedzīvotāji, un diemžēl tā šobrīd ir kļuvusi par vienu no būtiskākajiem kokaīna tirgiem, un šajā tirgu ir iesaistīti arī jaunieši. Narkokarteļu situācija Meksikā kļūst ar vien stabilāka. Cieši žurnālisti, cieši policisti. Tas, ka Meksikā ir tik liela bezdarba procents un tik liels nabadzības procents, uh, diez vai prezidentam tur kaut ko izdosies izdarīt. Un tomēr prezidents dara visu, kas viņa spēkos, un Eiropas Savienībai ir jāatbalsta viņa centieni. Īpaši tas, ka viņš mēģina pārstruktūrēt tiesību stargājošo orgānu sistēmu un mēģina apkarot eh, kāru starp narkokarteļiem un tiesību sargājošajām iestādēm. Un viņš šobrīd izmanto armiju šim nolūkam. Paldies kolēģiem Tenoka kungam. Līdz ar to mēs uh, slēdzam brīvā mikrofona procedūru. Noslēgumā došu vārdu komisāram Patošņikungam, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pēdējā laikā ir noticis straušs vardarbības eskalācijas pieaugums Meksikā. Komisija ir nobežījusies par situācijas sāsināšanos. Mēs zinām, ka Meksikas varas iestādes nopietni mēģina šo problēmu risināt. Kalderona kunga pieteiktais karš bruņotajiem narkokarteļiem ir viena no valsts prioritātēm. Un visur Meksika ir mēģinājusi kaut ko darīt, lai veicinātu tiesīgas valsts pastāvēšanu. 2008. gada augustā tika pieņemta drošības pasākumu pakotne, kas Meksikas tiesību sargājošajām iestādēm ļāva daudz spēcīgāk darboties. 2008. gadā Meksikas asamblējai bija iespēja daudz spēcīgāk izteikties par kriminālajām problēmām Meksikā, un tomēr šīm reformām ir nepieciešama ilgstoša, ir nepieciešams laiks. Meksikai ir eh, bijusi iespēja cīnīties arī pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Meksika ir iestājusies par plašsaziņas līdzekļu brīvībām un arī nevalstiskās organizācijas ir vēr, vērsušas ES uzmanību uz situāciju plasaziņu līdzekļos Meksikā. 2006. gadā bojā gāja daudz žurnālistu un situācija nav uzlabojusies arī pēc tam. Tas, ka Meksikā tika pieņemts federālais likums, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm, ir apsveicams. Tika izveidots īpašs galvenā prokurora postenis sieviešu tiesību aizstarbībai. Meksika ir cilvēktiesību padomes locekle ANO, un tāpēc tā ir starptautiskā līmenī vienmēr iestājusies par cilvēktiesību aizsardzību. Cīņa pret organizēto nosiedzību un cīņa pret narkokarteļiem ir vienas no rekomendācijām, ko Meksika ir izstrādājusi strādājot apvienotajās nācijās. Meksika ir pierādījusi savu gatavību par šiem jautājumiem runāt un arī sadarboties ar ES. Pēdējo reizi tas notika Eiropas Savienības un Meksikas samitā Briselē pagājušā gada 26. un 27. novembrī. Eiropas Savienība vēlas palīdzēt Meksikai. 2009. gada decembra sākumā Kankūnā tika organizēts starptautisks seminārs par tiesisku varas iestāžu spēku izmantošanu. Šajā Kankūnas konferencē notika eksperta apspriede un tika apmācīti arī vietējie policijas spēki. Vietējā kongresā tika prezentēta šī iniciatīva, un to varētu uzskatīt par savu veidu papildinājumu federālajiem likumiem, kas papildinās tiesību sargājošo orgānu darbību. Mēs tiešām ticam, ka jaunais ES Meksikas partnerattiecību līgums ļaus Eiropas Savienībai atbalstīt Meksikas centienus tiesīgi tiesīgas valsts izveidošanā. Šobrīd šis dokuments ir sarunu stadijā. Mēs vēlamies izveidot formālu dialogu drošības jautājumos ar Meksiku, kā arī veicināt sadarbību starp dažādām Eiropas Savienības aģentūrām, Europol, Sīpol, kā arī narkotika apkarošanas aģentūru. No mūsu puses no 2004. līdz 2007. gadam mēs atbalstījām vairākus projektus Meksikas tiesību sargājošo iestāžu apmācībā, un šis projekts turpināsies arī līdz 2013. gadam. Noslēgumā ir pilnīgi skaidrs, ka Meksikai ir grūti risinām jautājumi cilvēktiesību un sabiedriskās drošības jautājumu nodrošināšanā. Situācija nav ideāla, un tomēr būtu tikai godīgi apgalvot, ka Meksika ir izrādījusi spēju un gatavību nodrošināt sabiedriskās drošības uzlabošanu un cilvēktiesību respektēšanu. Mēs turpināsim atbalstīt Meksiku šajos centienos. Paldies! Paldies komisāru Kongam Patočniku. Debates noslēgumā ir iesliegti seši rezolūcijas priekšlikumi. Balsojums eh, būs pēc debatēm. Nākamais jautājums ir Dienvidkoreja nāves soda legalizēšana. Vispirms došu vārdu autoriem.